Ja nav citu komentāru, varam pieņemt darba kārtību. Es neredzu nekādus komentārus, mani paziņojumi. Man nav nekādu paziņojumu. <laughs> Trešais punkts. MMF ziņojuma, starposma ziņojums. Un mēs gribētu pārunāt rezolūcijas. Projekta esmu ziņotājs, referents, un daži ēnu referenti ir kopā ar mums. Gribētu teikt, ka mums ir kāds 30 minūtes diskusijai. Skatīsimies, vai tik ilgi tiešām ir vērts runāt. Mēs arī vienojāmies ar koordinatoriem un referentiem par savu viedokli. Gribu uzsvērt trīs galvenos jautājumus. Mums jāvienojas par skaidru metodoloģiju, runājot par skaitļiem, ņemot vērā pastāvīgas cenas Un šeit mēs piekrītām budžeta komitejas locekļiem. Tātad nedrīkstētu būt manipulācijas, un visam ir jābūt skaidram. Mēs arī gribam pārskatu, kas būtu nopietns un absolūts projekta vidū. Atceramies, ka horizons Eiropa Mūsu pieteikums bija 120 miljoni. EU invest vajadzētu nākt tam par virsu, papildus. Arī tas ir mūsu viedoklis. Connecting Europe Facility, sinerģijas, kā ir norādīts, šajā tā pārskatā ir nepieciešams, un papildus fondi, lai atbalstītu enerģētisko pāreju intensīvajās Eiropas Savienības sadaļās. Tā ir ļoti nopietna problēma. Priekšlikuma grozījuma iesniegšana 13. septembris pēcpusdiena. Dažas pārdomas par mūsu komitejas viedokli runājot par budžetu. Mēs gribētu balsot itrē 9. oktobrī, bet mums jāsadarbojas ar budžeta komiteju. Un kolēģi no tās, koordinatori un referenti, vēlas skaidri noteikt skaitļus aploksnēm periodam 21, 27. gada programmām. Tātad MMF pārcēlums būtu tehniski skaidrs un šie skaitļi būtu ieslēgti budžeta vidējā termiņa ziņojumā. Tas ļoti svarīgi, Es tagad lasu, ko raksta mūsu budžeta komitejas locekļi. Tātad mēs gribam pirmkārt vienoties par parlamenta pozīciju kopumā, un pēc tam strādāt pie likuma izstrādes atsevišķām programmām. Lūdzu referentus mūsu komitejā reaģēt uz šo priekšlikumu. Lūdzu, reaģējiet kā referenti. Un pamatojoties uz jūsu sniegumu un viedokļiem, tika izsūtīts mūsu viedoklis. Es turpināšu koordinēt mūsu darbu ar budžeta MFF referentiem. Un, protams, runāšu arī ar jums un ar ēnu referentiem. Un tagad gribētu jūs lūgt izteikties. Mums ir politiskās grupas, sociāldemokrāti, Kaikungs. Gērkungs, paldies priekšādātājs. Viens paldies jums par uh, labu atzinumu projektu. To mēs varam izmantot ļoti labi kā diskusiju pamatu. Svarīgi ir kāmne punkti, kurus jūs nosaucāt, eh, tos pilnībā var atbalstīt. Vispirms jaunām iniciatīvām vajadzētu tikt finansētām ar jauniem adekvātiem līdzekļiem. Vai arī dalībvalstīm vajadzētu pateikt, ko no tā, to viedokļiem, no nu, kā viņas varētu atteikties. Līdz šim apvārsnes bija ļoti veiksmīga programma, programma, kas vienmēr no dalībvalstu pusēm tika vienmēr piesaukta kā tāda vizītkarte Eiropas Savienībai. Un eh, tāda arī, kas rada Eiropas pienoto vērtību. Eiropas ekonomika un zinātne tādā veidā var arī rēģēt uz nākotnes prasībām, un tā tam visam vajadzētu arī palikt. Tādēļ es arī, Buzekungs, jums piekrītu un uzskatu, ka mēs jaunus papildu līdzekļus mums vajadzētu prasīt, tos vismaz vajadzētu mūsu diskusijās šeit vajadzētu runāt par konstantām cenām, lai varētu salīdzināt. Budžeta komitejā mēs bijām drusku kādu laiku runājām par to, ko mūsu komisija iesaka. Tur nebija runāts par konstantām cenām, bet par nominālām. Tas tur inflācijas uh, līmeņos tika pārēķināts, un tas viss tādēļ bija necaurskatāms. Vairāk līdzekļu eh, apvārsnim Eiropu, tad, protams, ka tos vajadzētu. Es un mana politiskā grupa būtu gatavi 120 miljārdus eiro kopumā par nākamo daudzgadu finanšu schēmas eh, visu laiku sadalīt un to arī prasīt. Un no mūsu viedokļa raugoties ir noteikti nepieciešams eh, atbildēt uz nākotnes izaicinājumiem, kā ilgspējīga attīstība sabiedrībā, klimata izmaiņu jautājumi, un ir arī turpmāk jā, jānošķir skaidri pilsoniskās programmas no aizsardzības programma, tur ir Eiropas aizsardzības fonds, ir svarīgs. Esmu pārliecināts, ka apvārsnim ir jāpaliek uh, dzīvo programmai, un ja būtu vēl, ja būtu politiskā griba papildus uh, Eiropas aizsardzības uh, pētniecības programmai, tad arī tur vajadzēja būt spēkām, ko tikko teicu, ka papildus uzdevumi prasa papildus līdzekļus, un es domāju, ka mums vajadzētu to ļoti skaidri nošķirt no apvāršņa. Tālāk es būtu par to, un bija arī vairāk grozījumi, ko es iesniedzu šeit, kā nepieciešamība pietiekamiem līdzekļiem atsevišķiem programām DFS, kas attiec uz ITRES atbildību Tas tiek arī jāizstrādā, piemēram, šeit kosmos programma, digitālā Eiropa programma, arī maziem vidējiem uzņēmiem. Kolēģi, varbūt jūs varētu mm, vairs eh, neizteikties, jo varbūt tikai divas, trīs teikumus varat vēl pateikt. Vairāk lūdzu, nē. Jūs vienkārši pa garu runājat. Jā, mēģināšu. Jā, cienījamies Buzirkungs, kādreiz politika arī drusku sarežģīta, un varbūt, ka kādu vienu minūti varētu to izturēt, uzklausīt runas, bet labprāt jūsu draudzīgo izteikumu ņemšu vērā, izteikties īsi. Gribu pateikt, kas man arī ir svarīgs aspekts, proti cīņa pret eh, klimata pārmaiņām, tur vajadzētu pietiekami ņemt to vērā, un es domāju, ka vēl pāris politiskas problēmas, par ko mēs esam arī agrāk daudz runājuši, proti daudz vairāk līdzekļus atjaunojumu enerģijai, enerģijas efektivitāti, sektoru sasaist, to vajadzētu. Lies paldies jums par pacietību. Uh, thank you. Paldies, paldies. Paldies par jūsu piezīmēm. Mēs arī gaidām grozījumu priekšlikums, ja jums ir kādi valsts domas ECR grupa. Sančič kungs. Česaka kungs, kurš aizstāja profesoru Pēcot Engsi, kurš nevarēja šeit ierasties, tāpēc Česaka kungs tagad runās. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par iespēju runāt. Kā jūs esat skaidri norādījis, es atstāju Krasnodarska kungu, jo viņš šeit nevarēja ierasties. Gribētu jums Krasnodemska kunga vārdā pateikties par projektu. ir ļoti svarīgi uzturēt šo sistēmu, sevišķi ņemot vērā, ka ir budžeta griezumi paredzēta. Un mums ir jādomā par sociālajām vajadzībām, un tam būtu jābūt atspoguļotam budžetā. Mans pirmais komentārs saistās ar enerģētisko transformācijas fondu, kur mēs runājam par reģioniem, kur dominē ogļu elektrostacijas. Šeit ir nepieciešami lielāki ieguldījumi, kas jutīs enerģētiskā tirgus pārveidas sāpīgo ietekmi. Mums jāaizskar. Mums ir jābūt ambicioziem runājot par DFS. Mums ir jādomā par enerģētiskajiem jautājumiem, par ko nav ņemts domā vērā Interconnecting Europe. Ir jādomā arī par dažādu robu aizpildīšanu, ņemot vērā, ka samazināsies budžeta līdzekļi grib runāt arī par finansu apropriāciju pārcelšanu no viena fonda uz citu. To, protams, dalību valstis var darīt, un lai gan mēs atbalstam regulu, runājot par vietu kopīgajiem noteikumiem, to nevajadzētu izmantot, lai samazinātu nacionālās aploksnes. Paldies kolēģim, kurš runāja ēnu referenta vārdā. Vierinkas kundze Alde. Paldies! Mūsu grupa domā, ka mums vajadzētu prasīt 120 miljārdus apvāršņu fondam. Tas ir ārkārtīgi svarīgs. Tas jau mūs padara konkurētspējīgus pasaulē. Protams, mēs runājam par kopīgo budžetu Un te ir ļoti dažādas apakšdaļas un sastāvdaļas. Mums jārunā ne tikai par enerģētiskiem jautājumiem un klimatu pārmaiņām. Ir arī daudz kas cits, kas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas cilvēkiem nākotnēm. Politiskajiem lēmumiem ir jābūt pieņemtiem fondos, nevis DFS, un kur ir kādas specifiski izaicinājumi. Ir pieejami arī reģionālie fondi un struktūra fondi. Paldies! Paldies! Sakurovs kundze, goja grupa, lūdzu. Paldies! Pirmkārt, paldies par ziņojumu. Es domāju, ka mūsu viedoklis iet pareizā virzienā. Un gribētu teikt, ka esam gatavi uz kompromisiem, kur vien iespējams. Mēs negribam, lai šis process kļūtu ārkārtīgi smags Eiropas parlamentā visiem vajadzētu censties panākt ātru sarunu beigas un nevilkt šo procesu garumā. Mūsuprāt, jaunais DFS ir svarīgs, un Eiropas parlaments tā sakarā ir sniedzis pareizos signālus, ieguldījumi, darbība, protams, nav garantēta, ja šis DFS nebalstīsies uz IKP pareizajiem rādītēm, jo lielāks budžets, jo efektīgāka būs Eiropas Savienība savu mērķu sasniegšanā. Otrs jautājums. Eiropas parlaments kā demokrātiska institūcija noteikti panāks DFS īstenošanu. Ja nē, tas varētu radīt demokrātiskā deficīta palielināšanos Eiropas Savienībā. ir noteikti jānosaka, kāda ir DFS efektivitāte. Tam nevajadzētu notikt 23. gadā, bet ātrāk. Jābūt specifiskai procedūrai, ar noteiktiem obligātiem rādītājiem. Un pašās beigās gribētu uzsvērt, ka goē uzskata, ka tas, kuras politikas tiks izvērtētas, ir galvenokārt izvērtējams pēc tā, ko tās dod pilsoņiem un ieguldījumiem vajadzētu aizpildīt tos robus, kas ir radušies nacionālo valdību budžetos, veicināt sinerģiju, attālināties no neoliberālās katastrofas, kurā Eiropa ir ierauta. Mēs gribam atbalstīt specifiskus mērķus Tāda ir tā Eiropa, par ko mēs sapņojam, un mēs savus grozījumus iesniegsim šai virzienā. Paldies par jūsu komentāriem! Saudārgas kungs. Ļoti īsi. Es tiešām atbalstu ziņojumu, izņemot vienu punktu. Protams, tas saistās ar Ignalīnu. 552 miljoni, mums vajag vēl 180 miljonus, jo pat laban projekts ir iegājis bīstamā stādījā, kad grafītas reaktors tiek nojaukts. Tas ir Černobiļas stipa reaktors, un šo darbu ir jāizdara uzreiz, to nevar vilkt garumā. Man ir kalkulācijas, bet tas nav galvenais. Gribu jums vienkārši teikt, ka pirms 20 gadiem es šo reaktoru nopietni pētīju, ar Vanderbruka kungu runājām, ka tiešām situācija ir bīstama. Mums ir jāpabeidz programma, kā plānots. Paldies! Kolēģi, Mēs gaidām grozījumus šai sakarā. Protams, mēs ņemsim to vērā, protams, nevaram apgalvot un apsolīt, ka viss tiks panākts. Pols Rubiks. Pāris sekundes pagaidīsim. Paldies! Parakstīties arī ir svarīgi par klātbūtni. Galu galā nauda ir tā, kas nosaka, kas pasaulē notiek, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai paskalām izziņojums. Un viņš mums teica, ka mums ir trīs varianti. Turpinām kā pat laban, paaugstinām budžetu par 50%, Taču vislabākais variants būtu dubultot naudas apjomu. 160 miljoni būtu nepieci miljardi būtu nepieciešami, lai tas sasniegtu labākos rezultātus. Tāpēc atbalstu savu draugu šai ziņā. Mums ir nepieciešama sarkanā līnija, un tā ir 120 miljoni. Viss, kas ir pa virsu, protams, būs labi, bet process ir jāvirza strauji un jāapņemās, ka vismaz 120 miljārdi būs nepieciešami arī no budžeta komitejas, ja būs nepieciešams kaut kas militāriem jautājumiem. Mēs, protams, varam palielināt to, bet to nevarētu ņemt no 120 miljārdiem. Paldies! Paldies! Komisijas. Nākošā jautājumā. Vai te kāds no komisijas vispār šeit ir? Labi. Paldies, es esmu šeit, bet mēs principā lasījām. Un mēs eh, arī gaidām, ka būs galējais teksts. Labi. Paldies, ka esat kopā ar jums, kolēģi. Paldies par atbalstu. Es, um, es saprotu, ka jums varētu būt arī kādi papildu punkti, kas ir ārkārtīgi svarīgi, un es esmu gatavs diskutēt par šo jautājumu, kā jau es teicu, 9. oktobrī mēs balsosim, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir ceturtdiena jau šonedēļ. Ļoti svarīgi paturēt prātā šo datumu ceturtdiena šonedēļ. Mēs rīkosimies elastīgi. Mēs skatīsimies, ko mēs varētu šeit atbalstīt, ņemot vērā nākotnes notikumus. Mēs ņemsim vērā arī visu to, ko jūs teicāt, godējumie deputāti, pirms dažām minūtēm. Lielas paldies, un tagad mēs varam runāt jau par ceturto punktu mūsu darba kārtībā. Kā jūs zināsiet, šis punkts ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai mūsu ITRE komiteja, bet eh, principā pat visam parlamentam šis jautājums ir ļoti svarīgs visai Eiropas Savienībai, mūsu dalībvalsti. Tas ir eh, regulas priekšlikums um, par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas apvārsnis Eiropa. Tā ir eh, programma, Un um, ir projektā arī priekšlikumā rakstīts par dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem. Dans Nika ir mūsu referents. Mēs um, par šo punktu runāsim kopā ar, ar piekto punktu. Arī piektais punkts ir uh, ziņojuma projekts eh, par lēmumu, parlamentu un padoms lēmumu, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu apvārsnis Eiropa. Un šajā jautājumā mūsu referents ir Kristians Ēlers. Eh, tipiski tas ir mūsu uzdevums izskatīt pamatprogrammas. ITRE ir vadošā komiteja mm, diviem dokumentiem, kas ir šī priekšlikuma pamatā, un abi referenti ir strādājuši ļoti smagi, lai izstrādātu ziņojumu projektu ļoti īsā laika termiņā. Atcerieties, tās bija tikai dažas nedēļas, eh, kas tika dots eh, pirmajiem projektiem. Tas viss ļoti ātri notika pirms vasaras eh, pārtraukuma. Tas viss bija nepieciešams, lai šajā likumdošanas periodā būtu iespējams šos ziņojumus un arī tālākos dokumentus pieņemt. To ir nepieciešams vēl arī iztūkot un, un, un tā tālāk. Visa šī procedūra ar ziņojumu projektiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš bija 6. septembris. Un tāpēc šī te viedokļu apmaiņa dos iespēju referentiem detalizētāk skaidrot savu nostāju, un citiem deputātiem būs iespēja diskutēt par grozījumiem, kas ir jau iesniegti. Un kā jau ierasts, mums ir saņemti iesniegti 3000 vai pat vairāk grozījumu. Šī situācija jau ir diezgan tipiska. Uh, ļoti svarīgi mums runāt par šo jautājumu līdz decembrim un pat janvārim. Mēs gribam arī pabeigt darbu pēc iespējas ātrāk, tas ir absolūti nepieciešams, un mēs gribam, ja vien iespējams, tad janvārī, februārī, bet varbūt pat decembrī mēs varētu jau piedalīties sarunās par šo priekšlikumu. Mums jātiecās iepratim šiem mērķiem. Tagad es došu vārdu mūsu referentiem. Vispirms Dans Nika. Paldies, priekšsēdētāji. Menționat, n-a fost simplu, mai puțin de o lună să... Kā jau jūs minējāt, darbs pie šī priekšlikuma nebija vienkārši. Bija jāsaraksta uh, ziņojuma teksts eh, par um, pamatprogrammu apvērsnes Eiropa, un tas bija jāizdara vienu mēnešu ietvarā. Tas bija ļoti izaicinoši. Ļoti labi, ka komisija mūs atbalstīja. Gribu pateikties Monetas kungam, arī ģenerāla direktorāta pārstāvjiem no komisijas, eh, tātad ar komisijas pārstāvjiem es tikos arī kādā konferencē Bukarestē, un um, arī šajā sanāksmē un citur es apkopoju un saņēmu ļoti daudz dažādus priekšlikumus. Es eh, centos atsijāt tos elementus, eh, kas neiedaras pamatprogrammā apvārsnes Eiropu. Un mēs uzskatām, ka šai pamatprogrammai ir jābūt vienkāršākai, jābūt pieejamai, caurskatāmai, ir jābūt godīgiem mm, dalības noteikumiem. Ir šim, šai programmai ir tāda pati struktūra kā iepriekšējai programmai, kas saucās apvārsnes 2020 nevienmēr ir skaidri nodalīti šie pīlāri. Piemēram, otrajā pīlārā ir misiju koncepts e, un nav īsti skaidrs, kas tur ir ietverts, un tikpat neskaidrs ir arī trešais pīlārs. Tāpat laikā Eiropas inovācija padoma ir pavisam jauna ideja, ko es visnotaļ apsveicu, bet mums ir nepieciešams aprakstīt šīs e, organizācijas aktivitātes, jo arī šī organizācija saņem diezgan lielu budžetu. Dalība, iestāšanās, tās ir lietas, par ko uztraucas iesaistītie, un tieši tāpēc es arī uz šiem jautājumiem koncentrējos savā ziņojumā. Saskaņā ar komisiju programmā apvērsni 2020 vairāk kā 530 tūkstoši iesniegumu ir bijuši saņemti, lai gada ir um, bijuši 1200 priekšlikumi, kas nākuši no daudzām valstīm, pār par 200 valstīm. Man um, jāatzīmē, ka ēnu referenti arī man atbalstīja visās sanāksmēs, un šajās sanāksmēs gan ēnu referenti, gan arī asistenti piedalījās, un mēs centāmies ņemt vērā pēc iespējas vairāk ideju, tādas idejas, ko varētu atbalstīt Eiropas parlamenta līmenī. Mēs tās pieņemam, izskatījām, un mēs ļoti ceram, ka Tādā veidā mēs varēsim arī norēģēt uz pieprasījumiem, ko esam saņēmuši. Mēs varam atbalstīt 120 miljardu priekšlikumu Eh, pamatzinātne, fundamentālā zinātne, sadarbīgā zinātne, tā ir tāda, kas atbalsta mm, visas zinātnes fāzes, ir jābūt sadarbībai, jābūt pētniecībai, fundamentāliem pētījumiem ir jābūt, kas ir svarīgs elements, tad ir jābūt apusējībai, starptautiskai partnerībai, bet šeit ir jābūt skaidrākiem noteikumiem, un apusējības princips būtu pēc iespējas biežāk jāpiemēro, jābūt skaidrākiem noteikumiem par intelektuālo īpašumu, Pētniecība un inovācijas ir cieši saistīts ar intelektu īpašumu, un te mums ir nepieciešami skaidri noteikumi, lai mēs tiešām celtu augstākā vērtībā mūsu pētījumus, ir nepieciešami jauni piešķīrumi jaunā programma, un, kā teicu, ir nepieciešams aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. Tālāk piektais uzdevums nevajadzētu pieļaut uh, ES finansēto pro, projektu finansējumu eksploatāciju. Mums ir lieliska pieredze, lieliski zinātnes projekti. Bet, eh, kad mēs runājam par to, kā tiek komerciāli izmantoti šie rezultāti, mēs eh, ļoti bieži atpaliekam, ja mēs salīdzinām savus sasniegumus ar mūsu konkurenti. Tāpēc es eh, piedāvāju stiprināt šo komerci izmantošanu Eh, maksimizēt šo, eh, lai visi pilsoņi iegūtu arī sinerģētisko efektu kopā ar sešiem citiem ES fondiem, lai eh, ir nepieciešams samazināt arī dažādas šķēršļus beneficiāriem, un tāpēc ir nepieciešams arī veidot tādu sasaisti starp dažādiem finanšu instrumentiem un ir jāizstrādā vienotas spēles noteikumi. Ir arī jādomā par ekscelences atzīme. E, Otrkārt, ir, ne, ir nepieciešams arī atbalstīt misiju iniciatīvu, un pēc kāda laika šīs misijas ir jātīsta, vadības procedūra ir jābūt labai. Tad e, parlamentam ir jābūt iesaistītam vienāds atalgojums par vienādu darbu, vienāda attieksme, vienāds atalgojums. Tas viss ir fundamentāli, ir tīpaši, ja mēs runājam par Eiropas finansētām programmām. Algas ir jāizskaitļo, pamatojoties uz vienotu algoritmu. Tas nu, zīmē, ka ir jābūt tādam vienotai atalgojuma schēmai visiem pētniekiem, neatkarīgi no tā, no, no kādas valsts pētnieks nāk vai arī kur notiek pētījumi, ir jā. Ja Mm, jāveido tāda vienāda atalgojuma sistēma, pamatoties uz karjeru sasniegumiem. Uh, tad mm, es rakstu arī par deviņiem tādiem anonīmiem izvērtējumiem, ko varētu veikt neatkarīgi eksperti. Ir ļoti svarīgi, lai visi iesaistītie arī uzticētos programmai Avārsnes Eiropa, un tāpēc es piedāvāju mm, šo te ideju, ka eksperti veiks anonīmo izvērtēšanu Desmitais punkts ir vienkāršošana. Vienkāršošanas uzdevumi šai pamatprogrammai ir neapšaubām ļoti svarīgi. Un ir iespējams eh, šeit strādāt eh, pa posmiem un nedrīkstam aizmirst par grāmatvedības principiem. Eh, tālāk 11. punkts ir uzdevums maksimizēt ieguvumus, un, lai maksimizētu, ir jālikvidē dažādas plaisas vai starp dalībvalstīm. Ir 7%, kas ir 17 valstīm un, un jaunajām valstīm. Ir daudz mazāks procentuāli šis atbalsta finansējums, un asociētām valstīm ir vēl mazāk, un tas jau pats par sevi liecina par kaut ko. Uh, Un mums ir jādomā par to, kā šo programmu padarīt pievilcīgāku, mums jādomā par to, kā piesaistīt zinātniekus. Es uzskatu, ka ir tādi projekti, kas eh, pievelk zinātniekus arī uzņēmums no trešajām valstīm, un ja tas ir pievilcīgs instants projekts, tad tas ir jāatbalsta arī finansiāli. Tagad par Brexitu. Apvienotā karaliste ir dalībvalsts Un šeit nav nevienas citas kategorijas vai kāda teksta, kur mēs varētu ierakstīt apvienoto karalisti. Apvienotā karalista ir viena no 28 ES dalībvalstīm, un, ja būs vēl kāds cits variants, to noteiks sarunas par Brexitu. Tas par to nekas nav šeit pieminēts ziņojumā. Tālāk daži kolēģi izteica minējumu, ka 12. pants ir par apvienoto karalisti, bet īsnībā tā ir Kanāda, Jaunzēlāda un Dienvietkoreja, par ko tur ir runa. Priekšsēdē īsumā tas ir viss. Gribētu pateikties kolēģiem, Eiropas komisijai par atbalstu. Un īsā laika periodā tad mēs pagulām izrīt ļoti daudz. Paldies! Thank you, kolēģi! Paldies, kolēģi! Došu vārdu ēnu referentiem. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Ēlerkungs, kas nav ēnu referents, bet uh, referents kā tāds. Viņš arī ziņo par šo eh, afārsni Eiropu un īstenošanu. Lūdzu, kolēģi, Ēlerkungs, paldies. Es sākšu ar procesālo lietu. Jūs eh, visi jau zināt, ka vasaras eh, sākumā pretēji solītajam hm, padome iesākus virzīt koplēmumu procedūru. Eh, agrāk mums bija divas procedūras, bija likumdošanas akts un tālāk noteikumi. Un komisija ir šoreiz lēmusi atdalīt šos procesus, un tagad mums ir šie noteikumi, kas ir daļēji specifiskā programmā, daļēji galvenajā ziņojumā, un padomē nebūtu jāapstrīd šī te virzība. Es esmu ļoti priecīgs, ka komisija pieturs pie savas nostājas, bet visa argumentācija, kas ir izskanējusi, ir ļoti problemātiska jo šeit skaidri ir redzams, ka padomē nav vēlēšanās virzīties, virzīties ātrāk, un ja mēs iedziļinamies institūciju ķīviņos, tad faktiski tā nemaz nav tā aina, kuru mēs gribam šeit veidot, lai visa Eiropa saprastu, ka inovācijas un zinātnes sasniegumi ir ļoti svarīgi, lai virzītu darba vietu radīšanu un attīstību kopumā. Vēl jau vairāk, ka tagad ir tāds nestabils laiks, zinātnes brīvība tiek apstrīdēta, mēs nerunājot pa Ķīnu un Krieviju un to ietekmi. Tāpēc nevajadzētu šeit tagad ņemties ar institucionālām lietām. Un, bet, eh, principā, gadu gaitā ir eh, jau bijis lēmums, ka programma ir jānodala atsevišķi, tā ir specifiska programma, un eh, juridisku apsvērumu dēļ tas ir lemts, tad mums ir jāpieturas pie šī te nodalījuma, kam ir jābūt skaidri nodalītam. Otrkārt, ir jābūt arī parlamenti intereses stīprināt mazo un video uzņēmumu lomu, tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka abi referenti stiprina MVU ideju. Mums par to ir jārunā tālāk par šiem mono beneficiāriem jautājums, tas arī ir svarīgs. Un ir tādas uh, kopīgas, tādas uh, bāžas par to, ka parlaments ir gandrīz vai vienīgais, kas grib paplašināt šo programmu un referenci jau teica par naudas līdzekļiem, par mm, budžeta divkāršošanu. Arī runāja par to, ka ir nepieciešams risināt šo jautājumu, bet ir uh, svarīgi saprast, ka mēs nevaram šo jautājumu atrisināt eh, tikai ar pamatprogrammu. Programma ir ierobežota, un tāpēc ir ļoti svarīgi kontaktēties ar mūsu kolēģiem, kas strādā uz struktūra fondiem, lai visi pūliņi mūsu programmā atspogļotos arī citā programmā. Šāds piemērs nav nekāds jēgas eh, rakstīt par šo ekscelences zīmogu, ja mēs uh, izskatīsim priekšlikumus, kas ir supergudri, bet mums nebūs naudas. Un mēs sūtīsim tad um, uz struktūra fondiem, bet no struktūra fondiem šīs programmas nevarēs finansēt. Tāpēc mums ir nepieciešams radīt saikni starp pētniecības programmu un struktūra fondiem. Pretējā gadījumā mēs uh, neiegūsim pietiekami daudz uh, virzītāju spēku, lai risinātu šo jautājumu. Pavaroties e, ciešāk uz internacionalizāciju, šeit man jāpiekrīt e, Dana Nikas bažām par to, ka tas būtu jāpapēta, bet e, vismaz tautas partijas acīs ir tā, ka mums vajadzētu izvairīties no visa, ko cilvēki varētu nepareizi interpretēt. Brīv, brīva pētniecība, atvērtība visai pasaulē. Tā ir daļa no Eiropas mantojuma laikos, kad Ķīna kļūst nacionalistiska, un Krievija un Amerika. Un Amer Amerikas prezidents kaut ko murgo, ka klimata pētniecība nemaz nav pētniecība, tā ir kaut kāda vudū zinātne šādā fona situācijā. Mēs uzrādām Eiropu, kas joprojām ir atvērta. Uh, Mēs nedefinējam tikai no mūsu e, perspektīvas, jo klimatiskie pētījumi, tas ir globāls pētījums, globāls uzdevums, un vienpusīgi te nekas nedarbojas. Mēs nedrīkstam būt naivi, mēs nevaram tikai vienīgi, kas tērē naudu, bet ja mēs piesaistīsim kādus citus grantus no citas pasaules valsts, e, tas eh, mēs sasniegsim apusējīgi mūsu mērķi daudz efektīvāk. Eh, par mm, būtību, par strateģisko plānošanu, eh, par to padome domā, ka tas ir kaut kas ekstaurisks. Mēs domājam pretēji, domājam, ka komisijas priekšlikumā ir rakstīts ļoti pareizi, tiek dots mums pārdomu laiks, lai mēs varētu integrēt gan sociālo sabiedrību, gan visus pārējos, bet ir jābūt galu galā deliģētam aktam. Uh, Un par misijām, misiju jautājumā šeit vajadzētu piestrādāt, pieslīpēt, varētu pārskatīt misijas pirms jaunās parādās, pēc, teiksim, divu gadu periodu šeit varētu darboties par partnerība. Te jau tika pieminēts, ka ir jāturpina jau iesāktais, protams, pielāgojot tālāk uh, maksāt vai naudā vai natūrā. Um, bet um, šis jautājums par finanšu instrumentu izmantošanu mums ir jāskatās arī partnerību jautājumā konsultēšanās process, bet galu galā jābūt deleģētiem aktiem. Tālāk par mākslīgo intelektu Mēs visi zinām, ka šeit ir radošais elements pētniecībā plus mākslīgais intelekts, tas varētu virzīt uz, uz priekšu un nākotni. EEC, tā ir tāda svētā teritorija. Un tas ir ļoti labs instruments. Par dzimumu nevajadzētu par to rakstīt 188 reizes. Bet ir jāstrādā konkrēti, piemēram, arī skirī grants, kuru piešķir atkarībā no projekta. Nu, katrā ziņā nu, tas ir jākonkretizē, nevis tikai jāraksta par ātro virzību, fast track procedūru. Tas ir ļoti labi Mēs ļoti bieži atpaliekam, esam pārāk lēni. Un par paplašināšanu es jau teicu, tad, kad runāju par e IIC, mums vajadzētu to precizēt. Ir jābūt diferenciācijai starp mērķa grupām un vajadzībām. Ir jādomā par atbalstu, kas ir jaukts, gan granti, gan kādu kapitāla kredītu un tā tālāk. Uh, un mm, jādomā par likumdošanas aktiem, kas viss noris ļoti lēni, ir jāstrādā ar iteratīvām inovāciju modeļiem, un eh, tad visiem instrumentiem ir jābūt elastīgiem un ātriem. Struktūrāla sadarbības starp IIC un IIC programmu menedžeri rīku definējums, lai strādātu ar riska kapitālu mm, augsta riska projektos. Un vēl es gribēju īsumā pieskarties dažām lietām. Mums ir jābūt mākoni. Par to mēs runājam jau datu ziņā. Tam ir, jā, par to mēs runājam jau daudzus gadus. Par klasteriem, par enerģētiku, te mēs visi uh, piekrītam, par to runāja arī sociālisti un demokrāti, bet mums drīzāk ir jārunā par to, kā īstenot to visu. Mums nevajadzētu runāt tikai par enerģētikas ražošanu, bet arī par īstenošanu. Tad ir fokus uz industriālām iekārtām. Mēs gribam palīdzēt industrijai adaptēties. Mēs gribam atsevišķu programmu drošībai un SSH ietvarā ir jābūt tādam robustam ietvaram. Un ir jābūt arī zinātniskai padomē veselības jomā. Mums ir 1800 grozījumi, abi referenti strādā ar tiem. Diskusijas būs daudz, mums ir jārīkojas ātri, bet mums ir jāsaprot arī padomes taktiku, kāpēc viņi grib visu bloķēt, visu grib padarīt grūtāku un ne, neļauj domāt radoši. Agadies kvantu tehnoloģijas laika mums eh, ir divu gadu apsteigums. Mēs esam pa diviem gadiem apsteiguši amerikāņus, un 2020. gadā mēs šo priekšrocību zaudēsim. Un mums vienkārši jāsaprot, cik ātri mainās inovācijas, kā tas ietekmē visu mūsu mainīgo vidi, un nebūtu pareizi apturēt mūsu virzību. Paldies! Jūs runājat vairāk kā desmit minūtes, bet kolēģi runāja tā kā no, no divām pozīcijām. Viņš runāja gan kā referents, gan arī kā ēnu referents. Zoriņo kungs, kas aizstāja Kapzan Ruizes kundzi. Viņš runās tikai vienā kapacitātē. Un uh, ēnu Kapzan Ruize tā Zoriņo kungs, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētājiem. Ruiz eh, nevar būt klāt, tādēļ es eh, viņas komentārus eh, nolasīšu, kurus tad citas arī atbalstu. Ļoti daudz grozījums esmu arī parakstījis, tad citu tie ir divi izcilziņojumi. Apsveicu kolēģus Nikas kungu un Eileru kungu. Jums nemaz nebija tik daudz laika šim darbam. Un jūsu ziņojumi tagad ir pamats mūsu darbam. Tā ir tāda pamatprogramma nākotnē pētniecībā Eiropas Savienībā. Un tādēļ arī svarīgi zinātnē un tehnoloģijā šī attīstība. Es domāju, ka ir atrasts ļoti labs līdzsvars starp dažādām interesēm. Ir dažādas iesaistās puses, kas uh, šeit piedalās, ir jāpalielina labums, kas ir sniegts sabiedrībai, zinātnē ir jākalpo sabiedrībai, ir jābūt investīcijiem ļoti skaidram dotiem labumam, un cilvēkam ir jābūt rezultātu centrā, ko mēs mēģinām sasniegt ar pētniecību. Finanšu palielinājums, protams, ir ievērojams, 120 miljārdi eiro. Un arī MVU instruments ir izstrādāts, brīvas piekļuves koncepcija, brīva atvērta zinātne. Tas viss ir saistīts arī ar tematu, par ko mēs runāsim arī šonadēļ, proti intelektuālais īpašums, jautājums par to, kā tiek radītas zināšanas, par izcilību, par vērtējumu. Protams, ar to visu ir saistīti arī ierobežojumi. Ir nepieciešams arī vienkāršošana. Arī jauniem zinātniekiem ir jāsaņem atbalsts, arī viņus ir jāmotivē. Ir jāmeklē talanti. Līdz ar to ir ļoti svarīga arī iespēja vienlīdzība sinerģija starp uh, apvāršana Eiropa un reģionālajiem fondiem. Tad sasaistas starp visām šīm programmām ir svarīga. Inovācija atšķirība starp uh, visspēcīgāk attīstītiem reģioniem un vismazāk attīstītiem reģioniem arī ir jāpārvar. Protams, uh, nevēršoties pret priekšlikumu pamatotība, arī kopuma radīšana, klasteru radīšana ir svarīga. Piemēram, veselības klasters, ko ieteica kolēģe. Piemēram, kā risināt uh, sirds un asinsvadu saslimšanas uh, vēzi. Tas viss parāda, cik svarīgi ir šie jautājumi apvārsnes Eiropa ir jāsastaista arī ar citām programmām. Mums ir arī digitālā Eiropa. Arī sadarbspēja ir svarīga, lai veidotu infrastruktūru vai arī EU Invest ir uh, priešnotiekums, lai varētu saņemt finansējumu un radīt sviras efektu. Tas nozīmē, ka šīs uh, programmas ir jāintegrē. Nedrīkst katrs strādāt atsevišķi jo spēcīgāk eh, šie dažādie elementi tiks eh, apvienoti, jo vairāk eh, varēs sniegt viens otram atbalstu. Un tad mēs būsim arī labāk spējīgi risināt sabiedrības uzdevumus. Tas, protams, ir liels izaicinājums, bet esmu pārliecināts, ka mēs to varēsim izdarīt un varēsim sasniegt rezultātu, kam būs strateģiska nozīme. Jā, liels paldies. Un tagad. Tagad vārds Ždanovska kungam. Viņš runās ECR vārdā. Priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties referentiem arī par visaptverošo darbu. Esmu ēnu referēts abiem dokumentiem, un tādēļ es mēģināšu runāt īsi un pieskarties atsevišķiem punktiem, mēģināšos apkopot. Un uh, pieminēšu to, ko ir vērts atbalstīt no mūsu viedokļa. 120 miljārdi, lai nerastos šeit līdzsver trūkums ir jāizver šeit galvenie punkti, pētniecība un inovācijas noteikti ir eh, izšķiroši aspekti, kas attiecas uz to, kā mēs varēsim sasniegt panākumus Eiropai starptautiskajā konkurencē. Par eh, vienādu samaksu mēs atbalstām eh, ļoti šo ideju, ka ja ir tāda diferenciēta pieeja, tas, protams, ka var radīt arī strīdus. Uh, pētnieku komandās, kas jau tika arī pieminēts, mums noteikti ir nepieciešama vienota pieeja. Ir jākategorizē arī raugoties uz samaksu algām, lai nebūtu nevienlīdzību, kas attiec uz apvienoto karalisti. Diselības pieeja noteikti ir ļoti izšķiroša, bet, protams, ka šeit ir arī svarīgi skaitļi, jāparaugās uz skaitļiem. Ja mēs apskatām skaidrs, tad var redzēt, ka ļoti liels līdzsver trūkums tā kā ir programmas sastādītas, un uh, tādēļ varbūt vajadzētu vēl aktīvāk nekā līdz šim pētnieku programmas, uh, pētnieku komandas piedalīties šajās programmās. Tas, ko teica kolēģis uh, Nica, viņš teica, ka, protams, ka ļoti grūti visu pagaidām definēt, jo sarunas vēl notiek. Uh, un pašlaik mēs vēl īsti nezinām, kādās jomās, kur mēs varam iekļaut Lielbritāniju, jo Lielbritānija mums eh, savā ziņā šeit ir eh, tāds īpašs gadījums, raugoties uz eh, tādām valstīm kā, piemēram, Dienvidkoreja vai Izrēla. Šīs ilgtermiņa sadarbības nozīme ar apvienoto karalisti, manuprāt, šeit parāda nepieciešamību laba līdzsvara panākšanai. Mums ir svarīga sadarbība ne tikai Eiropas Savienības pusē, bet arī apvienotā karalistē pašai. Mums ir vajadzīga zinātniskās programmas, kas uh, kur varētu būt labi risinājumi, arī tad, ja notiks Brexits. Un tagad, ko teica Ēlerkungs, mums noteikti ir jāpiemina ļoti skaidri tekstā kosmos pētījumi, tas tagad ir tā vēl slēpts, vai viss tekstā nav tā tieši par to runās, tur ir runāts par rūpniecību un informāciju tehnoloģijām, bet uh, par uh, visumu pētniecību vajadzētu runāt uh, īpaši, jo tas ir tāds pamatelements. To tiešām ir vērts pieminēt tekstā, lai tas saņemtu, šī pētniecība saņemtu savu pienācīgo vietu. Protams, arī citi aspekti ir svarīgi. Tur esam iesnieguši arī grozījumus par mākslīgo intelektu. Arī šeit varētu programmas spēlēt arī jaunu lomu. Ir tīpaši mēs raugamies arī uz enerģētikas jomu. Šeit ir runa par atsevišķiem punktiem, kas svarīgi ir visai Eiropai. Tas ir zinātnisks instruments, kas ir nepieciešams. Un um, šajā pīlārā vajadzētu arī domāt vairāk par kohēziju. Lies paldies kolēģiem un jau priecājos par to, ka mums ir izdevies eh, šajā īsajā laikā ir eh, panākt labus rezultātus. Paldies, kolēģi! Paldies! Aldas grupas vārdā Vierings kundze. Gribētu pateikties kolēģiem par smago darbu tik īsā laikā. Labprāt, pārunāsim visus 3000 grozījumus ar kolēģiem un gan jau sasniegsim novembrī kompromisu. Mūsu partijā diskusijas sākās ar šādu mērķi. Ekscelence Eiropas Savienībā. Mēs gribam celt konkurētspēju. Mēs varam sasniegt to tikai ieguldot ekscelentos projektos mūsu uzņēmumos, nozarēs ir atšķirības starp dalību valstīm. To nevar noliegt. Mums jānodrošina, ka mēs tās pieņemam un esam radoši savos risinājumos. Taču atšķirībā no Nikas kunga gribu teikt, ka mēs neuzskatām, ka ir labi veidot apakškategorijas ekscelencei. Mēs gribam vairāk iespējas, sinerģiju starp dažādiem finansu mehānismiem. Mums jācenšas sasniegt 3% ieguldījumus pētniecībā un inovācijās atbilstoši stratēģijai. Tagad daži jautājumi, ko gribētu skaidrot. Pirmais Mums jārunā konkrēti par budžeta sadalījumiem un kopējiem mērķiem - 120 miljardiem. Apvārsnis 20. Mums dod ienkāršošanas iespēju, to ir jāturpina, tāpēc pilnībā atbalstu komisijas viedokli runāt nevis par revolūciju, bet evolūciju. Taču mums nevajadzētu baidīties no izaicinājumiem, ar ko sadurāmies. Pret mikroba rezistence, plastmasa okeānos, mākslīgais intelekts, iespējas, kvantu datori. Mums ļoti gudri jāizdara izvēles, dodot prioritāti labiem projektiem. Otrs jautājums ir realitāte. Jānodrošina, ka zinām, ko mēs gaidām ko mēs gaidām no strateģiskā plānošanas procesa. Kā parlamentāriet, man pat tiešām patīk iesaistīties šajos procesos, taču es ceru, ka tas nepalēninās procesu. Galvenie lēmumu pieņēmēji ir universitātes pētnieki, inovatori un rūpniecība ir nepieciešama kontinuitāte un procedūrai ir jābūt mainīgai atkarībā no tirgus situācijas. Jāsabalansē inovācijas un pētniecība. Eiropas inovācijās ir daudz iespēju, taču mani rūp arī tas, ka budžets tiek atdalīts tikai šim pīlāram – Nevar būt inovācijas bez pētījumiem. Lai inovācijām būtu kontinuitāte, nepieciešams ieguldīt fundamentālos pētījumos. Un pēdējais. Visa programma ir ambicioza, lai padarītu mūs par konkurētspējīgākiem pasaules tirgam, un to es atbalstu. Paldies! Paldies par piezīmēm! Daļundē. Zaļo vārdā paldies! Pirmkārt, par ilgtspēju programmā ir nepieciešama dinamiska laika dimensija. Runājot par klimata jautājumiem, tas būs ārkārtīgi svarīgs tuvākajos gados. Šī vasara jau mums rāda, kādas būs klimata pārmaiņas. Karstuma viļņi, mežu ugunsgrēku un daudz kas cits. Ir nepieciešams ieguldīt šajā jomā. Ir tehnoloģijas jāpārnes tirgū no laboratorijām, lai mēs varētu pārveidot mūsu ekonomikas atbilstoši realitātei. Tāpēc ir paredzēti lielāki ieguldījumi klimata jautājumos, caurskatāmībā un komisijai ir jānodrošina mēķu sasniegšana. Pa pieciem procentiem mēs nesasniedzam laika grafikus. Visiem šeit ir kaut kas jādara, taču nekas netiek darīts, lai pārmainītu situācijas attīstību. Ekscelencē ir jābūt integrētai Mēs nevaram atteikties no ekscelences kritērija. Tas ir vissvarīgākais, lai pētniecības problēmas būtu veiksmīgas Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka ir robi, un, lai šos robus pārvarētu, ir nepieciešami dažādi instrumenti, un katrs ir jāizmanto pareizajā vietā. Šeit ir nepieciešama sinerģija ar citām problēmām, un jāveido ekscelence kopumā. Nākošais. Programmai ir jābūt atvērtai. Mēs zinām, ka izolācijas un populisma vēji ir Eiropā, bet mēs to nevaram pieņemt. Mēs uzskatām, ka zinātne un inovācijas mēs panākam ar atvērtību visai pasaulē un strateģiskā plānošana. Mēs gribam lielāku skaidrību par šo procesu. Šo procesu nevar atdot tikai komisijai. Mums ir nepieciešama savs vārds arī stratēģijās, kritērijos un citos jautājumos. Un, protams, strādāsim pie kompromisu grozījumiem. Paldies! Goe vārdā divi runātāji. Sitik Jotis, ēnu referents. Paldies! Runāšu par Nikas ziņojumu. Pirmkārt, Gribētu pateikties Niks kungam par šo ziņojumu, īpaši par izcilo sadarbību starp politiskajām grupām. Es domāju, ka rezultāts ir labākais iespējamais. Goja grupa uzskata, ka priekšlikumi par apvārsni Eiropu ir ļoti pozitīvi, un tā ir mūsu prioritāte – Mums ir jādomā par reālajām ekonomikas iespējām un vajadzībām. Mums ir nepieciešami pētījumi cīņā ar klimatu pārmaiņām, ilgspējīgu attīstību un arī ekonomisko attīstību. Mums ir laba apvāršana 2020 pieredze, un to varētu vēl uzlabot. Vairāku skat, caurskatāmību, labāku novērtējumu. Vajadzētu likt arī uzsvaru uz dažādiem pasākumiem, kas varētu atbalstīt mazos un vidējos uzņēmējus, kā arī mikro uzņēmējus kas ļautu attīstīt inovāciju un pētniecību un ļautu šīm kompānijām pieeju rezultātiem. Cīnīsimies ar nevienlīdzību, runājot par pieeju finansējumam. Mēs varam gribam garantēt, ka dati un zināšanas, ko rada pētniecība, būs pieejama visiem. Un beigās gribu papildināt. Veselības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Jāizmanto apvārsnes Eiropā pētniecības turpināšanai, lai palīdzētu cīņā ar retām slimībām. Jāmeklē inovatīvas terapijas, ārstniecības metodas. Tam ir jābūt mūsu pamatmērķim. Un mēs esam izstrādājuši dažus grozījumus. Paldies! Matijas kundze, specifiskā programma. Paldies! Gribētu sākt ar pateicības vārdiem referendai. Mēs runājam par specifisku programmu, kurai es sekoju kā ēnu referente. Strādājot kopā, mēs esam ieguvuši labu priekšstatu par šiem jautājumiem. Ir daudz kas līdzīgs šajās programmās. piemēram, apvārsmes 2020. Bija cita pieeja. Kā jau referents teica, sociālām zinātnēm un humanitārajām zinātnēm nāktos saņemt papildus atbalstu. Tāpēc es ieteiktu veidot jaunu puduri tieši šīm zinātnēm. jo šīs zinātnes faktiski tiek pazeminātas savā vērtībā, bet tās ir nepieciešams. Mums nepieciešams darīt pretējo. Vajadzētu sūtīt nopietnu signālu ar papildus finansējumu. Sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ir nepieciešams, tāpat kā fundamentālie pētījumi. Bez tiem nebūs inovāciju. Tāpēc ir jāstiprina fundamentālās zinātnes. Mēs nevaram vienkārši norakstīt šo zinātni. Tas taču ir pamats inovācijām, kā jau teicu. Tāpēc nepieciešams grozījums, kas visas šīs zinātnes ievieto šai putarī. Runājot par veselības jautājumiem, ir vairākas pētījumi jomas, kas aptver lipīgās slimības, demenci, retās slimības, diabētu, klimata izmaiņas, arī visas šīs jomas nav iekļautas. Šie jautājumi man rada raizes. Mums ir nepieciešama pētniecība, un mēs nevaram šo programmu izveidot tādu, kas ignorēs šo aspektu Protams, nepieciešams arī atbalsts caurskatāmībai un kompetenču sadalījumam. Paldies! runājot par ātrumu un kvalitāti. Šie aspekti tika izmantoti programmā apvārsnes 2020. Tas liecina par sekretariāta darba kvalitāti. Es ceru, ka mums nebūs kaut kādi viltus gājieni, kas mēģinās izslēgt dažādu jautājumu izskatīšanu ka divas, proti, lielākās grupas neiz, neļaus izmantot demokrātisko principu un mazajām grupām izteikt savu viedoklu. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo padome iejaucās šai procesā. Pirms diviem mēnešiem es ieteicu saturu pārnest regulas formā. Tagad redzu, ka referents piekrīt šādai stratēģijai. Un ja tā būtu īstenota uzreiz, tad situācija ar padomis juridisko dienestu būtu atrisināta ātrāk jāizstāv ir parlamenta intereses, jāsasniedz labs kompromisa teksts, kas dotu vairāk finansējuma pētniecības centriem, universitātiem un arī visiem mūsu pilsoņiem. Runājot par satvaru programmu, īpaši pievērsāmies pieciem aspektiem No struktūras viedokļa ir dažādi grozījumi, kas saistās ar terminu puduris, ko lieto komisija. Dažās valstīs, Itālijā un Vācijā, šis termins liekas ļoti dīvains. Tas tiek izmantots citos plānos un projektos. Mēs gribētu paredzēt lielāku finansējumu klimata jautājumu risināšanai. Nulles oglekļa izmešu jautājumiem. Jādomā par fosīlo degvielu lietojumu izmeklēšanu. Komisija mūsuprāt izvirzās pārāk daudz priekšā. Komisija nesaprot zinātnes nopietno devumu sabiedrībai. Mūsu prioritātes ir labākas, precīzākas un vairāk atbilst Eiropas līgumu garam. Mēs gribētu arī uzsvērt, ka jebkuras spekulācijas par risku vajadzētu izbeigt. Esam arī atjaunojuši instrumentu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas ļautu tiem būt vadībā, runājot par finansu piesaisti. Un mēs ceram, ka tas uzlabos komisijas piedāvāto tekstu. Paldies! Nākošie runātāji. Grifskons. Paldies, jauki uzklausīt. Gribētu pateikties arī referentiem par šo milzīgo darbu. Gribētu uzsvērt. Es neesmu hologramma. Es fiziski esmu šeit Lielbritānija joprojām ir dalība valste gan juridiski, gan politiski. Un es gribētu pateikties par atbalstu. Vēl jau nekas nav noticis, vēl mēs neesam vietojušies. Divi miljoni cilvēku Lielbritānijā jau ir mainījuši domas. Mēs joprojām esam dalība valsti un gribam šeit darboties. Atbalstu komisijas priekšlikumus, piekrītu mūsu referentu viedokļiem, runājot par pievienotās vērtības pievē, palielinājumu vienkāršošanu, ņemot vērā pieredzi no apvārsnes 2020 atbalstu arī dzimtes jautājumu risinājumu, kam vajadzētu būt atspoguļotam Piekrītu arī tam, ka nepieciešams šos fondus integrēt citās Eiropas programmās, lai cilvēki, kas kaut kur atpaliek, varētu panākt ekscelenci. Mēs nevaram ļaut cilvēkiem palikt iepakaļus domāju, ka mums jāstiprina ekscelences princips sadarbība, lai ekscelence ir šīs programmas centrā. Jāiekļauj arī papildu programmas sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes liekas, ka veidojās politiskais konsens, un par to mēs varam būt lepni. Domāju, ka šāda sadarbība un caurskatāmība ir ļoti vēlama. Paldies! Paldies! Tā bija skaista runa, ko jūs teicāt, sevišķi tās sākuma daļā. Gaja kungs. Baidos, ka mm, pavisam īsi atkal pārbaudīšu uz pacietību. Četri punkti man ir svarīgi. Par misijām un pētniecības programmām, eh, lai ne tikai rūpniecība tik ņemta vērā. Es uzskatu, ka arī pilsoniskās sabiedrības un pētniecības organizācija iekļaušana ir svarīga. Atbalstu eh, zaļo komentārus, ka jācīnās pret klimatu pārmaiņām. Tam jāpievērš lielāka uzmanība. Es būtu arī par to, ka mēs um, pieminētu starptautisko izcilības pētniecību un pētniekus. Arī viņus vajadzētu piesaistīt programmām. Un noslēgumā gribētu atkārtot arī punktu, ko daudzgad finanšu schēmā jau pieminēja. Mums vajadzētu pieminēt to, ka apvārsnim Eiropai jāpaliek uh, civilam projektam. Uh, thank you very much, Cody. Paldies. Un tagad dosim vārdu komisijai. Bučara kungs, direktora vietnieks, ģenerāldirektāts pētniecība. Paldies! Gribētu pateikties parlamenta locekļiem, abiem referentiem par iespēju komentēt šos grozījumus. To skaits rāda, ka jūs esat tiešām ieinteresēti šajā procesā. Jūs strādājat ļoti ātri, un gribētu jums pateikties par to, jo, kā jau priekšsēdētājs teica, abām institūcijām varbūt izdosies sasniegt kompromisu. Runājot par juridisko aspektu, un tad mazliet par dažiem jūsu priekšlikumiem. Kā jau tika norādīts, vairākas dalību valstis ir lūgušas padomus juridisko dienestu sniegt viedokli par programmām, un tas ir ieteicis izņemt 187. pantu no komisijas priekšlikuma. Un 182. pants, 4. daļa, tad paliktu vienīgais pamats. Un tad Eiropas parlamentam ir tikai konsultatīva loma. Situācija vēl risinās, dažas dalība valstis atbalsta šo viedokli, jo šis jautājums tiek uzskatīts kā precedents nākotnēji. Taču komisija uzskata, ka tās priekšlikums ir juridiski pareizs un aizstāv savu viedokļu. Komisija tātad paliks pie sava priekšlikuma ar parasto procedūru. Pa strateģisko plānošanu. Atcerieties, kāds ir tās mērķis - sagatavot pamatu darba programmām. Mēs gribam vairāk caurskatāmību un savienību savienojamību ar citām institūcijām, kas ļautu dalību valstīm un parlamentam nodarboties ar komitoloģiju. Mūsu mērķis ir pareizais, un mēs šim procesam paredzam citu piedalīšanos. Tas būtu būtu efektīvs un vienkāršs veids, kā iet uz priekšu, dodot visām pusēm zināmu elastību, nosakot savas prioritātes. Uz šāda fona komisija uzskata deleģētos aktus ne par pareizo instrumentu, jo strateģiskā plānošana nepapildina vai nemaina tiesību aktus. Taču tai pašā laikā mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mums būtu nepieciešamā elastība. Mums ir jābūt uzmanīgiem arī runājot par secinājumiem, ka cita attīstība būtu labāka. Taču, protams, to varam pārunāt vēl. Runājot par budžetu, paldies jūsu atbalstam, runājot par atbalstu. Ir daži grozījumi, kas paredz lielāku pieaugumu un samazinājumu citās jomās. Mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums ir sabalansēts runājat par sadalījumu starp trīs pīlāriem, taču labprāt jūs uzklausīsim. Ir iespējas samazināt no 10% uz 5% budžeta elastību, taču komisija uzskata, ka elastība ir tā, kas ir vajadzīga. Atcerieties, ka bija krīzes, kur elastība mums ir palīdzējusi. Jautājums par struktūru īpašām, īpašiem otrā pīlāra puduriem. Viens bija sadalīt otro divās daļās - iekļaujošā sabiedrība un sabiedrības. Tas, mūsuprāt, aizietu prom no komisijas puduru filozofijas, iet prom no sektoru uz sistēmiskām inovācijām. Protams, ir savas domas, kāpēc vajadzētu šos pudurus dalīt, taču tas varētu atkal mūs aizvest atpakaļ pie sektoriem. Un padome domā par iet no pieciem uz astoņiem puduriem. Mēs nevaram tos tad nosaukt vairs par puduriem, bet par sektoriem, kā šodien. Un tas ietu prom no tā, ko mēs gribējām radīt jaunajai programmai. Runājot par inovācijām, atbalsta mērķis samazināt šo atšķirību, tāpēc esam paredzējuši ekscelences izplatīšanas budžetu, taču 50% dalījums varbūt nebūtu gudrs, runājot par mērķiem un kā to visu izmērīt un kā novērtēt iespaidu starp nacionālajiem un Eiropas iespaidiem. Ir skaidrs, ka citu valstu piedalīšanās ir ārkārtīgi svarīgi Kā to varētu veikt, mēs varētu vēl padomāt, varbūt veidot dažādus uzturēšanās, stipendijas un amatus, bet vajadzētu domāt par ekscelences principu. Jaunā ranžēšana varētu atšķirties šai ziņā. Domājam, ka mūsu zinātnes padomes veiksme ir saistīta tieši ar ekscelences ideju. Izvērtēšanas sistēma rāda, ka nepieciešama tā sauktā aklā izvērtēšana ir, protams, saprotam, ka šeit ir problēmas ko rada atklāja izvērtēšana. Šeit ir nepieciešami jauni kritēriji, anonimitāte, pieaugs administratīvais sloks un izmaksas, kā arī neskaidrība juridiskā ziņā. Iespējams, ka arī samazināsies vērtētāju apjoms, sevišķi runājot par jauniešiem Runājot par harmonizēto apmaksu visiem zinātniekiem programmā, gribu teikt, ka mēs nemaksājam algas no šīs naudas, bet atmaksājam, organizējam izdevumus. Tātad tie ir nacionālie zinātnes orgāni, kas nosaka šo naudas apjomu. Jā, runāšu lēnāk. Mazliet lēnāk. Atkārtoju vēlreiz, mums jāatcerās, ka mēs nemaksājam algas pētniekiem, bet atmaksājam izdevumus pētījumu organizācijām par to, kas ir izdarīts. Darba devēji ir tie, kas spriež par algām. un mūsu kompetencē nebūtu prasīt vienādu samaksu visā Eiropā. Taču šis jautājums ir jūtīgs, un mēs paredzam, ka varētu būt kādas stundas likmes līdz maksimumam, kas pieņemts jebkurā projektā. Jaņem arī vērā, ka personāla izmaksas, runājot par apvērsnes 20, 20 bija daudz augstāks nekā vispārējās salīdzinošās izmaksas dalību valstīs. Par sinerģijām mēs uzskatām, ka Eiropas programma katrā ziņā ir jāsastaista ar citām finansējuma programmām, un mēs atbalstam ideju uzlabot sinerģiju Par starptautisko sadarbību komisija vēlas uzturēt atvērtību, plašu starptautisko korporāciju iesaisti un trešo valstu iesaisti stratēģijas. Pamatā ir kopējās intereses, savstarpējais labums Tātad mēs gribam uzturēt mūsu zinātnieku iespēju veidot ar labākajiem pasaules zinātniekiem dažādos laukos. Mums nevajadzētu samazināt motivāciju sasaistīt valstis ar programmām. Taču no otras puses komisija uzskata, ka ir nepieciešami instrumenti, kas lai aizsargātu Eiropas Savienības intereses piedaloties trešajām valstīm un to vienībām. Tāpat arī runājot par rezultātiem. Mēs atbalstam atbalstu tirgus inovācijām, acīm redzot, kā daudzas parlamentārieši ir norādījuši, atbalstīsim Inkrementālās inovācijas, runāsim par pilāru tu izmantošanu, Eiropas tehnoloģijas institūti izveida trešajā pīlārā. Ir svarīgi saglabāt juridisko tekstu, nevis veidot politiskus izteicienus. Runājot par partnerībām un misijām, atbalstam jūsu priekšlikumus, lai racionalizētu partnerības. Dārgais draugs, bet komisāri pat nerunā tik ilgi kā jūs. Ļoti interesanti jūsos klausīties, bet, bet beidziet, beidziet ātri. Paldies par jūsu atbalstu partnerībām un misijām. Lai savienotu šos jēdzienus saistībā ar parlamenta politiku, un tieši tāpēc šeit mēs pa priekšu vēlatos skatīties, kā tas tiks īstenots. Nobeigumā gribētu pateikties abiem referentiem par viņu dziļajiem ziņājumiem un par iespēju izklāstīt savas uzskatus par šiem jautājumiem. Paldies! Šī diskusija tiešām ir ļoti plaša. Jūsu komentāri arī ir ārkārtīgi plaši, un tagad es došu vārdu abiem referentiem, vai jūs lūdzu nevarētu apkopot visu dzirdēto. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem par jūsu komentāriem, visiem ēnu referentiem paldies, un arī visiem ITRE komitejas deputātiem liels paldies! Es tikai gribēju atzīmēt, ka mums ir ļoti sarežģīts periods. Mums ir jāatrod kompromisu grozījumi, mums ir jāstrādā. Bet divas lietas var apņemt to paralēlis Parlamenta juridiskais dienas ir paudz domu, ka nu nevajadzētu mums runāt par šo te tēmu, jo šo jautājumu risinās komisijas sarunās ar apvienoto karalisti. Tālāk par ekscelences kritērijiem. Šeit eh, ir atsauce uz diviem projektiem, kas būs, ja būs divi projekti ar vienu un to pašu reitingu. Ko tad darīs? Uh, Un tieši šeit mēs izmantosim ekscelences kritēriju. Tā ir tāda ļoti izplatīta situācija. Ir ļoti daudz izcilu projektu, kas tiek iesniegti. Un tos iesniedz vietēcēji no, arī no asociētajām valstīm. Elere kungs, lūdzu, jums vārds. Noslēgumā gribētu teikt eh, sekošu, tās principās lietas, 120 miljoni, mums nevajadzētu iekrist un runāt par budžetu palielinājumu. 120 miljārdi eh, nozīmē, ka mēs no padomes eh, pieņemtos lēmumus šeit nepieņemsim padome tad tikai 2,3 no IKP pieņem lēmumu, tur būtu tikai 180 miljārdi. Ne jau, ka mēs to nesasniegtu mūsu Eiropas daļā, bet padome katru gadu un arī šogad, un paldies arī budžeta referentiem, ir izmantojuši šo pētniecības programmu, lai samazinātu kaut ko, un parlaments ar lielām pūlēm to visu atkal atjaunojas. Neesmu nekāds katolis, bet principā ir jāmaksā par grēkiem. Un vajadzētu skaidri pateikt, ka 2020. gadam bija pēdējais šis maksājums, ja mēs 120 miljārdu budžetu nedabūsim, tad mums nevajadzētu varbūt publiski arī pateikt, ka mēs eh, Eiropā, kā tam mēs varēsim eh, saglabāt šo pozīciju inovācijām pasaulē. Mēs taču esam konkurencē ar Āziju, galvenokārt Čīru, bet arī Japānu, Dienvidkoreju, Ziemeņameriku tiesa gan ar samērā eksotisku prezidentu, bet tomēr budžeta ziņā procentuāli viņi ir stipri Eiropai priekšā. Tas nozīmē, ka mūsu galvenie konkurenti ir aptvēruši, kas ir svarīgi, un uh, mums par to ir jāpadomā. Tādēļ es arī galīgi neesmu gatavs ne retoriski, ne politiski te izteikties, bet mums pirmkārt vajadzētu uh, padomē vienbalsīgi pieņemto lēmumu par skaitļiem, vajadzētu arī īstenot, un varbūt arī vēl viens skaitlis, kas mums arī ir svarīgs, un eh, tas kā apkopojums - astoņi no desmit darba vietām, kas eh, pēdējos 15 gados ir tikuši radīts Eiropā, pamatojas uz inovācijām. Priekšstats, kā 90. gados, 20. gadsimtā, ka šī revolūcija pakāpojumu jomā radīs darba vietas, eh, ir galīgi nav, nav iztenojies. Mēs nekritīsim viens otram matus, bet mēs eh, mūsu sociālā modeļa Eiropā varēsim finansēt tikai tā ilgtermiņā, būsim pietiekami inovatīvi, būsim spējīgi ar inovāciju radīt darba vietas, eh, radīt nodokļu ieņēmumus, lai pēc tam veidot pasauli tādā veidā, kas būs simpātiskāka nekā tie modeļi, kas ir citās pasaules daļās. Un pēdējais teikums, es gribētu arī kolēģus, eh, kaut arī esam gatavi šeit raudzīties, kāda ir grozījumi un kādas detaļas tur ir. Nevajadzētu iekrist un teikt, ka eh, mēs tagad ātrums būs svarīgāks nekā kvalitāte. 24. darba grupā šajā komitejā mēs esam sagatavojušies, mēs esam lasījuši vērtējumus, mēs esam ar vairāk nekā 900 iesaistītiem personām runājuši un organizācijām. Nav jau tā, ka būtu nokrituši no debesīm, tagad izbrīnījušies un, un, un tagad sakām, ka tur kaut kāda pētniecības programma, bet mēs esam kopā ļoti precīzi strādājuši darba grupās un kopā pieņēmuši lēmumus par to, kādā veidā mēs varam pamatot uzlabot programmas. Un uh, atkārtošu vēlreiz argumentu par ātrumu un kvalitāti. Mēs noteiktās jomās eh, kvantu fizikā un daļēji arī par mākslīgo intelektu un daļēji arī par eh, vidas aizsardzību. Mēs apmēram divus līdz trīs eh, gadus esam priekšā, un šeit izšķirošies tehnoloģijās mēs varam tikai uz vienas pirkstas roka saskaitīt, tikai tur, kur esam priekšā. Nevienam no šīm jomām, tur, kur bijām pirms 20 gadiem, 10 gadiem, 5 gadiem, bijām priekšā uh, Mums nekur nav vairāk kā divi gadi priekšā. Ja mēs patiešām gribam šeit kvantu tehnoloģijā un mēs sakam divus miljārdus tur iztērēsim ātrāk nekā citi, mums ir vajadzīgi divi gadi, lai pieņemtu lēmumu par šo programmu, pēc tam vēl divi gadi, lai šeit uh, sastādīt konsorcijas. Paskatieties, kas notiek Ķīnā, 500 miljārdu tur ir pieņemti, un amerikāņi ar savu militāro budžetu arī iet līdzīgā virzienā. Tas nozīmē, ka nedrīkst šeit um, runāt tikai par to, kā apsvērt ātrumu un kvalitāti, bet tādēļ jārunā ļoti skaidri, ka mūsu lēmumu pieņemšanas process ir tik lēns, ka mēs zaudējam šo, šo iespēju pavirzīties uz priekšu saistībā ar citiem. Tādēļ mums vajadzētu gatavoties, lai ātri varam pieņemt lēmumus, lai parlaments var izdarīt eh, saprātīgu priekšlikumu, lai padoma arī. Pagājušais viņi nemaz nav tā īsti padomājuši. Es pats biju sarunās, viņi nu, bloķēja un bloķēja mēnešiem ilgi, jo viņa konkurences padome nebija spējīgi daļas no šī uh, eh, visu apstiprināt. Jā, un tad simts lapus es lasīju mēnešiem ilgi, un tad uh, Tas nebija, pat nebija nekāda kvalitāte, bet tas gluži vienkārši bija par lēnu, ņemot vērā tos izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā. And, um, thank you, Bob. Paldies abiem referentiem, paldies visiem ēnu referentiem par atvērtību, par ļoti smago darbu. Mēs esam pabeiguši. 4. un 5. punktu. Un tagad mums ir 6. punkts par Invest EU programmu. Šons Kelijs ir mūsu referents. Viņš nāk iekšā zālē. Liels paldies! Un vēlreiz es gribēju izcelt šo te lietu ka arī šajā jautājumā referents ir atzinumu projektu uzrakstījis pirms, pirms vasaras eh, atvaļinājuma laika, un tas arī mums ļauj cerēt, ka varēsim arī mūsu likumdošanas mandātu laikā pieņemt šo priekšlikumu. Tātad šajā mandātā tas ir iespējams. Un mēs eh, dosim vārdu uzreiz Šonam, un pēc tam būs diskusija. Paldies, priekšsēdētāji, esmu ļoti priecīgs. Esmu ne ļoti priecīgs arī rakstīt ziņojumu par šo te svarīgo jautājumu. Pirms stāstīšu par atzinumu projektu. Es gribēju atzīmēt FC veiksmi, un mēs arī uzskatām, ka būs iespējams piesaistīt 650 miljardu eiro papildus. Uh, Un tas ir milzīgs stimuls konkurētspējas stiprināšanai. Tas ir ļoti labi, tīpaši maziem vidiem uzņēmumiem radīs darba vietas, arī radīs labu vidi, varēsim sasniegt labāku enerģētikas mērķus. Un, un arī sasaistot ar iepriekšējo jautājumu, šis darbs ir ļoti svarīgs. Junkera plāns tika aizsākts 2014. gadā, daudzi šaubījās par Junkera plānu, tomēr tas ir parādījis savu milzīgo mm, veiksmes stāstu. Šis eh, investētais eh, plāns eh, rāda, ka ir iespējams virzīt varēs, pareizā virzienā investīcijas, MVU, strateģiskie sektori, un tas ir ļoti vajadzīgi. Investīciju līmeņi Eiropas Savienībā joprojām ir zem 2009. gada līmeņa, un tas ir laiks kur mums jācīnās ar mūsu konkurentiem. Vēl Brexits ir papildu problēma, tas eh, ved līdzi dažādus šokus un eh, arī negatīvi ietekmē dalībvalstis. Un šī iemesla dēļ ir svarīgi turpināt strādāt ar riska vadības instrumentiem, jāveicina investīciju piesaisti nākamā DFS laikā. Un Es uh, iesniedzu uh, savu tekstu pirms vasaras brīvlaika, un mēs, es esmu pie, piedāvājis koriģēt komisijas uh, priekšlikumu nedaudz, lai labāk panāktu mūsu investīciju mērķus. Vispirms es runāju par pārvaldību. Ko es gribu panākt? Lai pārvaldība būtu pēc iespējas caurskatāmāka, lai projekti tiktu izskatīti mm, caurskatāmā veidā, lai tie varētu pretendēt uz atbalstu un lai visos procesa posmos būtu vajadzīgās zināšanas. Mums nevajadzētu atkārtoties, un tāpēc es piedāvāju uh, pārvaldību veidot līdzīgu EFSI, kas ir veiksmīga. Komisijas priekšlikumā ir tā, ka gal galā mm, komisija pati beigu galā iz, izvērtē visus projektus, bet es piedāvāju vadības komiteju, kur būtu pārstāvis no komisijas, no parlamenta, kas bez balstiesībām un arī citi iesaistītie. Un tādā veidā mēs nodrošinām, ka visi projekti saskan ar Eiropas Savienības strateģiskajiem mērķiem. Un tad um, pārnolietu pārstāvis sniegs arī savu viedokli, un komisija arī piedalīsies šajā vadības mm, struktūrā un dalībvalsts pārstāvi. Šī mm, vadības padome filtrēs priekšlikumus un projektus, eh, kas nesaskan ar ES politikām, te valdīs komandas princips, būs uzraudzības gaisotne, bet mm, man arī norādīja, par rezultātu tabulu, ka vajadzētu šo rezultātu tabulu atkal atjaunot, un es labprāt šo ideju vēl izrunātu ar ēnu referentiem, un to mēs varētu dalīt kā papildu uzņēmumu pārvaldības struktūrē šai vadības komitē. Un vēl ir jāstrādā ar ilgspējīgu investīciju investīciju ekspertu. Tas ir ļoti svarīgi saskaņot mūsu darbus gan ar klimatu, gan ar enerģētikas mērķiem, ar COP21 uzdevumiem. Un tā tad ir jāveido šī investīciju komiteja un ir jābūt spējīgiem, respektīvi, pieņemt lēmumu par garantiju, par jauniešu atbalstu, atkal tiecoties uz mērķiem. Un Eiropas Savienības garantijai ir jābūt ar lomu sadarbībā ar EIB. Un es arī atzīmēju Nacionālo banku lomu, kas strādā ar EPSI, un mēs gribētu, lai šādas nacionālās promocija bankas būtu izveidotas katrā dalībvalstī, lai būtu uh, laba darba koordinācija ar EIB, tādā veidā nodrošinātu visu finansējumu taisnīgu geogrāfisku sadalu. Par papildināmību. Papildināmība ir tāds instruments, ko piedāvāja komisija. Uh, tas caurvīja priekšlikumu, tomēr nav īsta skaidrība šai ziņā, tāpēc es piedāvāju jaunu pantu, kur mēs definējam šo papildinājumu. Fonda izmantošana ir, lai eh, likvidētu tirgus mm, nespējas gadījumus, mm, lai strādātu ar investīciju garantiju mehānismu tā, tādos gadījumos, kad parastas investīcijas piesaistīt ir sarežģīti. Ir arī jāskatās uz augsta riska projektiem, un investīcijas šobrīd gan ir labāka līmenī nekā pirms četriem gadiem. Vēl viena lieta, par ko es gribēju te runāt, bet varbūt esmu jau vismēl savu laiku, e, ir šeit šī te kon konsultatīvā centra loma. Konsultīvam centram ir jābūt katrā dalībvalstī. Tas būs svarīgs instruments, lai informētu gan uzņēmējs, gan Uh, pilsoņus par iespējām, lai pieteicējiem būtu vadlīnijas, kā virzīties par procesu, lai būtu arī, um, arī informācija par tiem projektiem, kas nav pieņemti, bet um, ar nelieliem trūkumiem. Uh, ļoti liels fokus ir uz MVU. 20% no EPSI tiek, finansējumi tiek sniegta MVU, bet mums ir jāsasniedz vēl labāks līmenis. InvestEU ir ar kumulatīvu tādu efektu, vairāk instrumentu zem, zem vienas struktūras. Un eh, jāpapildina arī citas programmas, kam ir kosme programma ar šo te instrumentu. Un galu galā mūsu darbība ir jāvirza uz mērķu sasniegšanu. Un mums ir tīrs klimats, energoefektīva savienojumība, mazie biznesi. Šie ir galvenie mērķi. Un es piedalījos daudzās sanāksmēs ar saviem vēlētājiem. Pēdējo divu gadu laikā mēs runājām par investīcijām, un um, vēlētāji uzdod jautājumus, kas ir adresēti komisijai un investīciju bankai. Un, uh, un, un norāda arī uz daudzām problēmām. Un tā tas ir pie maniem vēlētājiem īrija. Ir milzīga vēlēšanās strādāt ar tādu investīciju programmu, kas eh, palīdzētu izturēt riskus, kā piemēram investīju. Un ar pareiziem instrumentiem mēs varam padarīt šo stāstu par veiksmes stāstu. Priekšsēdēs, liels paldies! Mēs nenoteicām jums laiku laiku. Tāpēc jums bija tik ļoti garas Garijas vai izteikties eh, Kofoda kungs. Nākamais paldies, ēnu referents. Eh, es gribētu pateikties referentam Kelī kungam par lielisko darbu. Es gaidu sadarbību tuvākajās nedēļās ar viņu. Es uzskatu, ka Kelī kungs ir eh, nostiprinājis ar savu tekstu likumdošanas priekšlikumu. Es redzu veselu rindu pozitīvu elementu, ko piedāvā referents. Ar programmu Investē ES mums rodas iespējas jāinvestē, tālāk eh, pielāgot eh, to, ko, ko, kam būtu jādod atbalsts Eiropas Savienībā. Ir atzīmēti arī principi, uz kā būtu jāpam, jāpamato investīcijas. EPSI priekštecis eh, kā struktūra uh, Eh, arī norādīju uz politisko spiedienu, kas ir nepieciešams, eh, lai tiktu virzīts galvenās investīciju jomas. Ar investēs eh, es domāju, ka mēs panāksim arī labus kompromisus un, manuprāt, grozījumiem ir jābūt uz fokusētiem uz jomām, kur mums ir kompetence, un ir atsevišķi elementi, kas mums ir īpaši svarīgi. Mums ir jāstiprina veidi, kā savienot Eiropu vēl ciešāk, vai digitālā veidā, vai caur moderno infrastruktūru, jebkurā veidā mums kā saka, referents ir jāsavieno Eiropa vēl ciešāk. Tālāk pētniecība un labākās tehnoloģijas, lai atrisinātu mūsu lielākos izaicinājumus un pietuvinātu tirgus situācijai. Šī programma par investīcijām ir vērsta uz klimata problēmu risināšanai, jaunas tehnoloģijas, enerģētikas investīcijas, lai būtu labāk nākotni pilnīgi visiem. Mēs domājam līdzīgi ar referentu. Uh, Un priekšsēdētāji runājot īsi, es tiešām uh, gaidu mūsu turpmāko kopīgo darbu. Mums būs ļoti daudz kompromisu, par to esmu pārliecināts. Liels paldies par jūsu runu, Kolfot kungs. Un zaļo vārdā Meces kundze. Liels paldies. Es gribētu jums ļoti pateikties, Kelī kungs Eiropas Savienībai tik tiešām ir nepieciešamas investīcijas, ņemot vairāk eh, budžets samazinās, ir nepieciešams jaunas investīcijas, lai apmācītu darba spēku, lai aizstātu infrastruktūru, lai iegūtu ieguvumus no digitāliem risinājumiem, lai konkurēt spēju būtu labāk, lai varētu mēs veicināt pārēju uz dekarbonizēto ekonomiku. Investīju, tas ir tāds instruments, kas eh, pilnvaro gan darbinieks, gan mūsu pilsoņus, dodot iespēju celt kvalifikāciju, gūt apmācību, lai darbotos saskaņā ar uh, tehnikas progresu. Līdz 50 gadam ir jābūt um, bezoglekļa ekonomikai, un ar šo te investīciju instrumentu mums ir jānodrošina pāreja uz šo līmeni bet savā grozījumā es gribu tomēr, lai tiktu noteikti augstāki mērķi, tieši runājot par klimata mērķu sasniegšanu. Mums ir jādara viss, lai visās investīcijās tiktu integrēta klimata tematika. Tas saskan ar Parīzes nolīgumu un būtu nepareizi, manuprāt, tikai vienu ceturto politiku uh, Uh, da, da, daļa no politikām saistīta ar klimatmērķiem. Nu, kā, kāpēc uh, tikai viens ceturtā daļa ir domāta tīrai ekonomikai un trīs ceturdaļas ir, lai tālāk to piesārņotu? Mums ir jāskatās uh, no visām pusēm. Uh, Referent kungs, es augstvērtēju jūsu papildināmības definīciju. Šai programmai ir mērķis atbalstīt tos projekts, kuriem grūti būtu saņemt finansējumu. Mums ir jādara visu, lai naudu sasniegtu saņēmēju un lai arī tiktu izpildīts mērķis. Tāpēc es gribētu šo definīt. Stiprināt ir jābūt jābūt arī atsaucēji uz vides un ilgspējīgiem mērķiem vai aspektiem. Mums ir nepieciešamas caurskatāmas struktūras, kas veiktu pārvaldību. Jūs jau minējāt šo pārvaldības eh, grupu bet šai struktūrās ir jābūt arī līdzsvarotām no dzīmuma aspekta. Un, protams, rezultātu tabula scoreboard ir ļoti svarīga. Es eh, tiešām arī augstu vērtēju jūsu grozījumus par reģionālo līdzsvaru, lai visām dalībvalstīm netrīt no atrašanās vietas un reģionu būtu piekļuve visiem eh, pietiekumiem un projektiem, un tāpēc šis konsultatīvais uh, centrs, kā ideja ļoti svarīga, lai varētu apvienot idejiski projekts kopā un pretendēt lielākā kopumā. Lielas paldies un es ceru tālāk veiksmīgi strādāt. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs. Gojas vārdā Sakuravas kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, Gribētu teikt paldies Skelīkungam, referentam par atzinumu projektu, par ļoti svarīgu dokumentu. Gribētu uzsvērt tieši šo punktu. Bet es neatbalstu jaunas eh, Eiropas Savienības investīcija programmas radīšanu. Stratēģiskas investīcijas līdz pat šim brīdim. Ir svarīgs, pat ja mēs pieņemam Eiropas komisijas skaitļus, ko nopietni apdraud politikas um, problēmas. Protams, kā ir, uh, nav bijis pietiekami daudz laika, lai to visu šeit īstenot. Tas viss lēmumi tika pieņemti 2017. gada oktobrī. Šeit ir tāpat ir nav atsaucas uz likumdošanas ietvaru. Šeit ir jābūt atsaucēm uz to, kā fonda tiks pārvaldīta, kā tiks nodrošināta caurskatāmība. Un eh, šim priekšlikumam ir tiešām tā vairāk tikai no komisijas puses ir uh, te šeit komisijai vajadzētu būt tādai ekskluzīvai pāraudzīšanas iespēja, bet parlamenta pārstājiem arī vajadzētu tikt iesaistītām. Ir jāuzlabo caurskatāmība, ir jāuzlabo arī vērtējums. Es domāju, ka mums vajadzētu arī turpināt vērtēt šo programmu jo eh, visa šī procedūra ir ļoti kompleksa, ļoti sarežģīta. Gribētu pieminēt, ka esmu iesnieguši arī grozījumus, lai uzlabotu tekstu. Jā, paldies. E FDD vārdā Damato kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Cienījami kolēģi. Par EFSI runājot, man tur arī bija dažādi kritikas punkti, un arī šeit par šo tematu tāpat arī var izteikt kritiku. Programma investīcija Eiropas Savienībā, protams, ir noteikumi, tas viss ir labi un skaisti, vismaz uz papīra, tādā veidā varētu tikt panākta vienkāršošana, bet tomēr ir arī zinām trūkumi un ēnas puses, piemēram, šī papildināmība, kohēzijas princips, sviras efekts kas jāsasniedz, vai arī valsts naudas eh, izmantošana, lai finansētu augstu riska projektus. To visu ir jāpārauga un aktīvi jāiesaistās, lai tas viss nekļūtu par spekulāciju objektu, bet atbalstītu reālo ekonomiku. Ir vajadzīgi vēl papildus elementi, ko vajadzētu pārdomāt. Pirmkārt, tehniski, kas ir paredzēts dalību valstīm, kas arī sniedz ieguldījumu ar saviem līdzekļiem, ir arī saskaņā kohēzija paredzēta līdzekļi, bet tas attiecas uz mazāk attīstītiem reģioniem. Bet to vajadzētu arī sasaistīt ar dalībvalstīm. Citādi būs risks, ka nauda plūdies nevis uz mazāk attīstītiem reģioniem, bet tur, kur ir lielāka pēļņas iespēja, jo mazāks risks. Parlamenta loma tāpat ir ļoti nozīmīga. FC vadības komitejā bija tā, ka parlaments bija pārstāvēts, bet eh, tagad parlaments ir tikai pasīvs vērotājs. Ar InvestEU mēs redzam tādu situāciju, kurā komisija ir daudz lielāka vara. Komisija būtībā var darboties kā banka, un uh, tam ir jāpievērš sevišķi liela vērtī, vērība. Uh, it īpaši izvēlētos finanšu partnerus, vērtējot riska faktorus un aktivitātes, kas ir paredzētas dažādām komitejām, riska vērtējumam. Tie visi ir elementi, kas ir ļoti jūtīgi, bet arī būtiski, lai nauda, valsts nauda tiešām tiktu izmantota atbildīgi un rūpīgi. Pamatoties šīm premisēm, mēs eh, sagatavosim atbilstošu grozījumus par šo priekšlikumu. Paldies! Komisijas vārdā Sēra Baitunena, Finanšu ģenerāla direktorāts. Paldies! Es gribētu teikt paldies no komisija, komisijas puses ITRS komitejai. Fondu esmu priecīga, ka varu piedalīties šajās svarīgajās eh, debatēs. elementus no referenta projekta atzinumam. Neieslīgšu detaļās. Tā vispārīgi mēs atbalstām, ka tiek uzsvērts, ka ir arī pieprasīta atbildība un ekspertīze. Gribētu pieminēt kā piemērus elektricitātes eh, sadarbspēju vairāk lauku apvidos tam pievērst uzmanība un uh, izaugsme mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tāpat arī gribu teikt, ka dažas no detaļām, un, kas ir ieteiktas, jā, uh, varbūt arī dažas aspekts varētu labāk atbalstīt ar citiem instrumentiem. Un uh, mēs, protams, uh, šeit arī uh, raugāmies uz uh, to, kāda pieredze ir ar investīciju projektiem, piemēram, kosme, finanšu investīciju projektiem. Nu, tas, protams, ir jāpielāgo arī pašreizajai situācijai, un es ar prieku gaidīšu turmāku dialogu ar parlamentu, kas sniegs iespēju mums diskutēt par šiem jautājumiem. Paldies! Mūsu referentam tagad vārds Šons Kelijs. Tagad jums vārds. Paldies! Un paldies par visiem, kas komentēja. Man liekas, ka mums ir bijis pozitīvs sākums. Uzklausīju dažus viedokļus, daudz no tiem ir vērtīgi. Domāju, ka mēs varētu izstrādāt labu kompromisu. Un galu galā tas nāks par labu visiem eiropiešiem. Jautājums par Connecting Europe, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs, runājot par Brexitu, ir svarīgi mums izmantot katru instrumentu, lai cilvēkiem liktos, liktu justies daļai no Eiropai. Un, protams, pētījumi. Pētījumi par izaicinājumiem un problēmām. Manuprāt, dažādi izgudrojumi novešana tirgu ir ārkārtīgi svarīga. Un šeit es varētu piekrist kolēģiem. Vēl jautājums par dzimumu perspektīvu. Nu, praktiski visas šodien runātājas bija sievietes. Faktiski mēs nevaram runāt par jauku uh, dzimumu sadalījumu. Bet tas ir svarīgs punkts, jo mums ir nepieciešams palīdzēt sieviešu uzņēmējiem. Un pirms gada es jau te runāju par šo jautājumu. Kad mēs runājam par šādiem projektiem, vīrieši parasti daudz vairāk dabū līdzekļus nekā sievietes. Tāpēc vajadzētu sievietes veicināt, piedalīties šādu projektu izstrādē. Sofija un Roza arī svarīgi izteicās par struktūru fondiem. Nu, tāda ir situācija. Ļoti svarīgs jautājums, protams, ir caurskatāmība. Un pēdējais, mēs negribam sarežģīt šo jautājumu parlamentam ir sava loma, nevis lai sarežģītu procesu, bet lai atvieglo to. Paldies! Paldies par darbu, arī ēnu referentiem. Un teikšu, grozījumi jāiesniedz līdz 12. septembrim. 5. novembrī varbūt būs balsošana. Gribu atgādināt, ka budžeta jautājumi arī ir jāskata, taču mūsu ziņojums tiek skatīts 52. panta ietvaros. Šī invest EU ir ļoti saistīts ar mūsu atbildību komitejā. To vajadzētu atcerēties. Ekon un budžeta komiteja to var ietekmēt, bet nevar nopietni mainīt. Tātad 12. septembris atcerieties. Tā ir trešdiena, divas dienas, nav daudz laika. Pēdējais punkts transporta līdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā. Ļoti svarīgs jautājums runājot par transporta nākotni. Hans Olafs Henkels vadītājs, paldies, ir jau vēls. Mēs jau esam piekusiši runāšu ļoti īsi. Novērtēju komentārus no komisijas, piekrītu komisijai, ka autonomā vadīšana ir svarīga ro ceļu drošībai, kā arī vides aizsardzībai. Jāsaka, ka auto industrija ir daudz straujāka nekā politiķi likumdošana šajā jautājumā kavējas, un tāpēc komisijas viedoklis ir svarīgs. Šī ir globāla attīstība, un Eiropa mazliet atpaliek. Tāpēc uzskatu, ka mums ir jāpaātrina sarunas ar apvienotajām nācijām, runājot par drošību un tipa pieņemšanu. Sarunas notiek taču tas notiek ļoti lēni. Gribu teikt, mums ir jādomā arī par kiber uzbrukumu iespēju. Šeit ir milzīgs risks, no kā mums vajadzētu izvairīties. Un visbeidzot, vēl ir jādomā par avāriju atbildību un mēs runājām arī par auto. Paldies! Nākošais runātājs Gambus. Ēnu referents EPP. Paldies! Gribētu pateikties par progresu un konstruktīvo diskusiju par grozījumiem. Jāatzīst, ka mobilitāte un transports ir pieredzējis dažādas pārmaiņas saistībā ar digitālo pasauli šeit parādās arī daudz izaicinājumi. Un tāpēc droši vien būs arvien vairāk automātisko automašīnu, šeit būs daudz iespējas, bet arī lieli riski. Kā jau referents teica, jautājums ir par integrētu automātisku sistēmu izstrādi, tehniskie standarti, infrastruktūra, datu aizsardzība, atbildība, juridiskā atbildība par avārijām, kiberdrošība ir ārkārtīgi svarīgi Tātad ir nepieciešams starptautiski standarti. Arī jādomā par pārobežu transporta problēmām. Eiropas Savienībai ir viss transporta tīkls tiktu aptverts ar šīm sistēmām. Un visbeidzot, mums ir nepieciešama skaidra stratēģija, lai mēs būtu atskaites punkts pasaulē. Ķīna, Japāna, Amerika arī progresē, un mēs nedrīkstam palikt aizmugurē. Paldies, atvainojos, ka vēlu atnācu. Gribētu pateikties referentam par projektu. Daži jautājumi, manuprāt, ir ļoti labs pamats tālākai darba virzībai un nepieciešams, protams, konstruktīvs dialogs. Sociālā, digitālā attīstība transporta jomā ienesīs lielas pārmaiņas, iespējams lielākās kopš parādījās automašīnas. Automātiskās mašīnas. Var mainīt visu braukšanas sistēmu tas ietekmēs arī visu pārējo tirgus attīstību. Pieaugs mobilitāte un transports tiešām mainīsies. Taču jādomā par cilvēkiem, kam nav braukšanas tiesības, kas varētu būt izolētēti Ļoti daudz izaicinājumu un, protams, drošība. Vai drošības standarti būs pietiekami augstas, lai šīs automašīnas tiktu pieņemtas sabiedrībā. ASV, Japāna, Ķīna jau izstrādājas stratēģijas. bezbraucēju automašīnām. Un, lai mēs būtu konkurētspējīgi, mums ir jāstrādā ātri. Lai un Eiropas Savienības likumdošana ir jau dažādas nacionālās iniciatīvas Eiropas komisijai un dalību valstīm šis jautājums būtu tiešām strauji jārisina, lai sektors varētu attīstīties dinamiski. Mēs nevaram atpalikt. Šīs automašīnas ietekmēs mūsu darba tirgu. Braucējus un šoferus. un jādomā par ieguldījumiem. Lai cilvēki no tehnoloģiskās attīstības neciestu. Šeit būs ļoti daudz datu, ar kuriem mēs varam tīklos apmainīties. Tas radīs potenciālu jauniem pakalpojumiem, jauni biznesa modeļi Taču, lai izmantotu šos datus, ir nepieciešamas vienādas iespējas. Paldies! Gribētu pateikties Henkof kungam par darbu. Holande ir slavena ar savu transporta sektoru. Mēs esam maza valsts, taču runājot par transportu, mēs esam liela valsts. Šis sektors, diemžēl, rada arī milzīgas sastrēgumus. Domāju, ka autonomā braukšana var rastīt dažus risinājumus runājam par avārijām, tik daudz cilvēku iet bojā vai tiek ievainoti, ir ārkārtīgi svarīgi šo jautājumu risināt. Autonomai vadīšanai ir liels potenciāls uzlabot ceļu drošību. Tas ir jāņem vērā. Un, ja mēs piedalīsimies arī infrastruktūras izveidē, tad rezultāti būs labāki. Tā kā tirgus augs ļoti strauji, tas radīs liels biznesa iespējas. Un ne tikai lielajām kompānijām, bet arī mazajām un mikro uzņēmumiem. Ja mēs gribam ietekmēt šo lauku, mums jāvar runāt par finansējumu, pētījumiem un inovācijām un, manuprāt, tas būtu jāveicina. Kolēģi jau minēja, šeit ir daudz iespēju, taču šeit ir arī liela riski. Atceramies, ka bija šī avārija, kad autonomā automašīna uzbrauc kādam cilvēkam datu aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Tas jau var tika minēts. Datu nodošana starp automašīnu un centrālo serveri ir jāizsargā. Es domāju, ka šeit var būt arī risinājumi. Tās ir mans pirmās piezīmes un gaidu labu sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies, paldies, ir jau vēls. Eiropas komisijas pārstāvis Griljo kunga varētu pakomentēt. Paldies, paldies par šo priekšlikumu. Mums patīk šis priekšlikums. Ir tikai viens punkts, kas būtu jānoskaidro. Ceturtais. Runājot par ātru ceļu, mēs šeit runājam par digitālo jautājumu. Tas vienkārši formulējums būtu jānostabilizē. Paldies! Paldies! Hengelkungs. Paldies! Diskusija rāda, ka šis ir ļoti sarežģīts projekts Pat dzelzceļi vēl nav autonomi, un tas ir daudz vienkāršāks projekts, ņemot vērā, ka vilcieni brauc pa sliedēm, un sistēmas ir uzticamas. Bet, kā Ludvigsens teica, ka šī ir, šis ir lielākais atklājums pēc auto izgudrošanas. Atceramies, ka automašīnu vienmēr sauc par automobīli. Tikai tagad mašīna kļūst par automobīli. Paldies! Nebija taču zirgmobilis. Ir liela atšķirība starp paldies. Jāiesniedz grozījumi līdz 20. septembrim. Daudz laika. Varat domāt dziļi un plaši. Un balsošana 5. novembrī. Nākošā tikšanās 24. septembris pēcpusdiena. Vai ir vēl kas? Nav. Labu nakti Strasburgā! Nebūs gara, bet tomēr. Paldies!